šos konfliktus. Pildīsim pašas savus mājas darbus, un tad viss būs kārtībā. Paldies, kolēģi Severīna. Aldes vārdā lūdzu kolēģi Valēna. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi.